Tālāk būs um, trīs ziņojumu īs izklāsts. Pirmais no tiem ir Marijas arēnas ziņojums - nabadzība dzimuma perspektīva. Paldies! Vispirms referentē vārds. Astoinākā doksot parančajan. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētāji. Gal galā šīs uh, debatas, kas uh, notiek viena pēc otras, attiecas uz vienu un to pašu jautājumu. Mēs runājam par nerengo nabadzību, un šajā gadījumā ir runa par to, kā mēs skatām nabadzības jautājumu no dzimuma viedokļa. Tātad runa ir par sievietēm, kas dzīvo nabadzībā. Diemžēl šobrīd vairāk nekā 64 miljonu sieviešu Eiropā dzīvo nabadzībā. 48% no tām ir vientuļās mātes, kas netiek galā ar šiem izdevumiem. Viņas tiek uzskatītas par. Uh, par visvieglāk ievainojamām un Viņām arī ir vislielākais risks iesku, ie, ieslīgt nabadzībā un uh, nokļūt sociālajā astum, atstumtībā un atkārtot tādu pašu uh, vēsturi arī attiecībā uz viņu bērniem. Šobrīd ir ļoti daudz iedzīvotāji arī, kas uh, dzīvo nabadzībā, un tā skaitā 22 miljonu bērnu. Mēs arī redzējām, ka taupības pasākumi, kas bieži vien tiek akli īstenot pēdējo gadu laikā Eiropā, ir pastiprinājuši šīs, eh, šo nevienlīdzību un rada vēl lielāku nabadzības risku bērniem un sievietēm. Algu atšķirības turpinās, mēs runājam arī par nabadzīgiem strādājošiem, par šiem nestabiliem līgumiem un arī uh, par milzīgajām atšķirībām, ja mēs paraugamies uz uh, sociāliem, atbalst, sociāliem pabalstiem. Tātad arī tas rāda nabadzības risku, un jo īpaši gados vecākām sievietēm. Ir jāatgādina, ka uh, stratēģijas 2020 ietvaros ir paredzēts uh, samazināt par 20 miljoniem to iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo nabadzībā. Mēs šobrīd esam ļoti tālu no šī mērķa. Mums ir jāpārtrauc šis nabadzības apbaudais loks. Tie ir milzīgi skaitļi, un jo īpaši ir jādomā par sievietēm. Gal galā mēs esam sagatavojuši virkni rekomendāciju, lai šis nabadzības saburtais loks tiktu pārrauts. Pirmā rekomendācija ir garantēt uh, publiskos pakalpojums, kas būtu kvalitatīvi un kuriem varētu piekļūt bez maksas izglītība, veselības aprūpe, tiesu sistēma. Ir pierādīts, ka tad, kad Eh, publiskie pakāpojumi ir labas kvalitātes, ir arī efektīvāka līdzekļu pārdale, un eh, tas garantē eh, šādu te sociālo aizsardzības tīklu. Otrā rekomendācija ir cīņa pret diskrimināciju nodarbinātības jomā, jo tieši te rodams nabadzības iemesls, tāpēc mēs pieprasam koordinātu rīcību attiecībā uz uh, bērnu kopšanas atvaļinājumu, vecāku atvaļinājumu, lai cīnītos pret uh, šo nestabilo situāciju, kādā dzīvo sievietes. Trešā rekomendācija. Mēs ierosinām nopietni pārdomāt minimālo ienākumu uh, jautājumu. Mēs nepieprasam šādu minimālo augu šobrīd šajā ziņumā, bet mēs pieprasam uh, analizēt uh, ieņēmumu sistēmu visās dalībvalstīs un izmantot labās prakses piemērs cīnoties pret nabadzību. Ceturtā rekomendācija prasība. Ja mēs slikti pārzinām fenomenu, mēs nevaram arī sagatavot pienācīgu risinājumu, tāpēc mēs vēlamies ticamākus statistikas datus par nabadzību šobrīd Eiropā. Mēs pieprasām arī garantiju sistēmu, kas beidzot tiktu izveidot tieši tāpat kā garantija jauniešu uh, gadījumā. Uh, lai garantētu to, ka tur, kur ir runa par mājokļiem, kas dzīvo nabadzībā, ir jāparedz arī pienācīgi budžeta līdzekļi un pasākumi, kas ļauj mērķiecīgi cīnīties pret nabadzību, kurā dzīvo jo īpaši bērni. Ar eh, šo ziņojumu mēs pieprasām arī sociālos tarifus pirmās nepieciešamības precēm, kā piemēram piekļuvēja enerģijai, piekļuvēja ūdenim, lai Eh, cilvēki neiekļūt šajā nabadzības slazdā. Un visbeidzot, mēs piepratām, pieprasām veicinošu nodokļu politiku, kas ļauj cīnīties pret nabadzību. Es pateicos visiem tiem deputātiem, kas piedalījās šī ziņojuma sagatavošanā. Tās bija ļoti konstruktīvas debats, un es ceru, ka ar lielu pausu vairāk mēs varēsim nobāsot par šo priekšlikumu, ko komisija varēs turpināt ar savu darbu. Paldies! Liels paldies, saka priekšsādātāji! Nu, jāsaka, situācija ir visai sarežģīta šobrīd. Tas tāpēc, ka esam pārē, pārgājuši pie brīvā mikrofona procedūras un ir pieteikušies visai daudz runātāji. Bet laika nav daudz, tāpēc rīkošos lukā pirmie, kas pieteicās uzstāties, tiem vārds arī tiks dots. un savukārt tie, kas jau būs izteikušies, tie nevarēs tālāk izteikties. Tālāk Šoidrovs kundze līdz ar to lūdzu. Priekšādētāji. Šis ziņojums piedāvā ļoti svarīgus datus, un te mēs skaidri redzam, ka Eiropas sabiedrībā pastāv nevienlīdzība. Un tie, un no nabadzības visvairāk cieši tieši sievietes, krietni lielākā mērā nekā vīrieši. Ziņojumā tam par iemeslu tiek minu, minēta diskriminācija darba tirgu, atšķirība algās. Lūk, tas ir jau sastais ziņojums tagad 2016. gadā, kas veltīts līdzīgam tematam. Nu, diemžēl man jāsaka, šo ziņojumu vien mēs nepanākam pilnīgi neko. Pastāv uh, dažāda veida diskriminācijas. Manuprāt, disk notiek diskriminācija pret bērnu vecākiem, tāpēc, ka viņiem ir jārūpējas par bērniem tā vietā, lai eh, aktīvāk pel pelnītu naudu un lai liktu iekrājumus pensiju fondos. Es turklāt arī uzskatu, ka tieši mātes un tēvi, kas rūpējas par bērniem, pret kuriem tiek vērsta diskriminācija, jo sabiedrība viņus nekādā veidā atzinīgi nevērtē par šo visai būtisko darbu. Un kamēr ir šāda attieksme sabiedrībā, es domāju, diskriminācija pastāvēs arī tālāk. Köszönöm szépen a lehetőséget, tisztelt elnök asszony! Ez a jelentés melbevágó tényeket sorakoztat fel. Jā, paldies, Saksanī kungs, šis ir ļoti skarbs ziņojums pierādījumi ir acīm redzami. Sievietes smagāk cieši, viņas tiek vairāk kārt diskriminētas sabiedrībām. Agrāk es esmu arī iesaistījies vairākās iniciatīvās, lai nodrošinātu, ka sievietēm ir labāka situācija, piemēram, tad, kad viņas kļūst par upuriem noziegumā. Līdz ar to sievietēm ir nepieciešama augstāka aizsardzība. Tāpat es uzskatu, ka mums vajadzētu padarīt šo sistēmu automātisku, līdzīgi būtu jārīkojas arī sociālajā jomā. Situācija e, šajā jomā dalībvalstīs ir ļoti līdzīgā. Paldies, tālāk Jurek kungs. Priekšādātā paldies. Nabadzība un sieviešu situācija ir sociālā jomā ļoti svarīgi jautājumi. Polijā tas ir uzskatāms, krestomātisks eh, piemērs. Šobrīd īstenojam izmēģinājumu projektu par palīdzību tieši sievietēm, un es atklāt sakot nesaprotu, kāpēc šajā ziņojumā tādi galēji kreisie spēki tagad mēģina iekļaut kaut kādas lietas, kam nav nekādas saistības ar šī ziņojuma tēmu. Kāpēc? Šeit tiek runāts par to, ka jāatzīst LGBT personu ģimenes un tāda, kas vispār ir šī biseksuāla ģimene, kas ir intersek dzimumu ģimene, kas tas vispār ir. Kurā dalība valstī tad kaut kas tāds vispār tiek atzīts, ja taču mēs nerunājam par kaut kādām laulības visiem problēmu un tā tālāk, par to šeit nav vispār runas. Uh, Tad mēs runājam par kaut kādu citu veidu revolucionāriem piegainiem, kur mērķis vispār ir iznīcināt pasauli, un tas nav atbilstīgi. Paldies, saka priekšēdētāji. Tālāk Bilbao Barandikas kundze. La pobreza en Europa sigue. Paldies. Nabadzībai Eiropā joprojām ir sievietes seja Tieši sievietes sastopas ar vissaržģītākajiem apstākļiem, tām ir grūtības darba tirgu, zemākas algas, zemākas pensijas. Me, mums gandrīz vienām pašām jāveic visi mājas darbi, jāprūpē bērni, un tas viss saistīts ar šo dzimumu nevienlīdzību. Talanti iet zudumā. Es domāju, tāpēc ir vajadzīgas procedūras un politikas, kas ļautu pārliecināties, ka visām Eiropas sievietēm ir atbilstīgas algas un piekļuva veselības aprūpas pakalpojumiem, tāpat arī izglītībai. Sievietēm, kas strādā uzņēmumos, ir iespēja veicināt šo uzņēmumu peļņu. Viņām ir ļoti veiksmīga vīzija attiecībā uz darba tirgu, un jāsaka, viņu veiksmīga karjera nāktu par labu arī bērniem. Mums ir tāpat laikā jāpārliecinās, ka aizsargājam šo iespēju savienot darbu un ģimenes dzīvi. Šāda veida atbild, rīcība būtu investīcijas mūsu nākotnē. Basku zemē, piemēram, konstatējam, ka tā ir piektā no augšas dzimuma līdztiesības rādītāja jomā. Tas tāpēc, ka esam piemērojuši dažādu veidu pasākumus šai jomai. Paldies tālāk par Meka Lopes kungs. Paldies priekšādātāji. Eiropas Savienība nekādā veidā nedrīkst eh, noliegt to, kāda ietekme īst, rada tās politika. Šī nabadzība taču nāk eh, kā rezultāts visa veida Eiropas pusgada politikām un šiem saprašanās memorandiem un korekcijām, kas tiek pieņemta Eiropas Savienības līmenī. Visi šie cilvēki, kas dzīvo zem nabadzības sliekšņa, 120 miljoni iedzīvotāji atkarīgi no sociālajiem pabalstiem, to starp, eh, protams, visvairāk cieši tieši sievietes. Visi pri, pakalpojumi tiek privatizēti, jebkāda veida sociālā nevienlīdzība plaukst un zeļ. Tā taču ir jāapkaro, un to varam darīt tikai tad, ja mēs izbeidzam š, izmantot šāda veida taupības politikas, palielinam algas, palielinām eh, kolektīvo darba līgumu slēgšanas iespējas, piedāvājam eh, subsīdijas izglītībai, energodrošībai un tam līdzīgi. Paldies, saka priekšādātāji. Tālāk Sebastijas kungs. Paldies priekšādātāji. Pirmām kārtām gribu teikt paldies referentai. Domāju, ka šis ziņojums bija vajadzīgs, un tas ir arī drosmīgs. Tas ir tāds, kur ir pausta skaidra vēsts. Taupības pasākumi ir bijuši vienkārši ar dramatiskām sekām. Nedrīkstam aizvirst, ka šie taupības pasākumi tāpat laikā, nu, nāk pašos pamatos no komisijas, un, tie, un to rezultātā cietušas tieši sievietes. Sievietes daudz vairāk cieši tajos gadījumos, ka tiek samazināt līdzekļi sociālajiem pakalpojumiem, veselības aprūpas pakalpojumiem un tā tālāk. Tām uz saviem pleciem nāks iznest šo slogu. Protams, būtu labi, ja būtu vienlīdzība Eiropas Savienībā, bet tā tikai mirāža, fatamorgāna. Mēs šeit runājam par miljoniem cilvēku, par miljoniem sieviešu, kas izjūt diskrimināciju un cieši katru brīdi ar vien vairāk, tāpēc, ka dzimumu vienlīdzība palīdzības pasākumi netiek īstenot. Tie paliek tikai un vienīgi tukši vārdi uz papīra. Es gribētu, lai komisija ņem vērā šajā ziņojumā paustos ieteikumus. Paldies! Nākamais runātājs. Arnot kungs. Priekšsādātāji, paldies, cik jauka, ka Eiropas parlaments spriež par dzimumu diskrimināciju un nabadzību šovakar, kaut gan varbūt gribētos cerēt, ka šāda veida svarīgai tēmai tiktu piešķirts vairāk kā 5 minūtes. Tāpat laikā gribu norādīt, ka septiņi augstākie amati Eiropas Savienībā ir, tiek, ir piešķirt vīriešiem. Protams, Lielbritānijā Mēs daudz ko esam darījuši lietas labā zinātnē, pētniecībā, piemēram, kur Lielbritānija ir vadošā, tādā ziņā, ka mums ir 6 no 25 vadošajām universitātēm, bet ir arī ļoti daudz sieviešu vadošos amatos krietni augstāk šis rādītājs nekā Eiropas Savienībā. Mums bija vienlīdzīgas samaksas likums jau 70. gadā, vēl pirms mēs pievienojāmies Eiropas Savienībai, vēl pirms es sāku par to vispār pieņemt kaut kādus likumus. Tāpat arī maternitātes atvaļinājums ir krietni progresīvāks mums nekā šeit lielākā daļa Eiropas Savienību. Eh, apdrošināšanas maksājumi sievieti, dažāda veida atbalsts sievietiem tiek, tiek palielināts Lielbritānijā, bet jāsaka, problēmas radās tajā brīdī, kad mēs pievienojāmies Eiropas Savienībai. Paldies, saka priekšādētāja. Korbinkungs tālāk przede wszystkim zauważyć, że kolega powiedział, że jest, żyje w Europie. Paldies. Kolēģis teica, ka 120 miljoni iedzīvotāji dzīvo zem nabadzības slēgšana Eiropas Savienībā, un referente teica, ka 20, 29 miljoni nabadzīgo dzīvo pol, pol, ir, ir sievietes. Nu, bet tad jau sanāk, ka vairāk vīrieši dzīvo nabadzībā, kāpēc tad jārunā par sievietēm? Nu, Varbūt, ka tāpēc, ka viņām e, savulaik nemācīja viss, kā būt labām sievām mātēm, bet tam mācīja daudz ko nevienlīdzīgu, ne, pilnīgi lieku, piemēram, kaut kādas dzimuma līdztiesības teorijas. N'a pas été attentif aux chiffres Jūs nepienā, nepievērsāt pienācīgu uzmanību. 64 miljoni no 120 miljoniem ir sievietes. 29 miljoni tie bija bērni, ko es pieminēju. Paldies. Kīgozītāši tiešo punktu. Lielas paldies. Priekšādātāji turpina. Tālāk Švicas kundze. Paldies. Es biju ēnu referente strādājot pie šī ziņojuma kopā ar Arēnas kundzi. Ļoti labi sastrādājāmies. Mēs piekrītam tam, ka nu, esam viensprāts par to, kāda iemesla ir šai sieviešu nabadzībai. Un neskatoties tāpat laikā šo labo sadarbību, mums neizdevās rast kompromisu uh, starp mūsu politiskajām grupām, kā rezultātā mana grupa šo ziņojumu atbalstīt nevarēs. Tas tāpēc, ka ir ārkārtīgi daudz delikātu aspektu, kas tiek iek, ir iekļauti šai ziņojumā, bet kas nav saistīti ar ziņojumu tematu, nav tieši saistīti arī ar sieviešu nabadzības cēloņiem. Tas neatbilst taut, tautas partijas principiem mm, šādus delikātus aspektus apzūt. Un te es īpaši gribētu atsaukties uz subsidiaritātes principu un uz atsevišķiem elementiem, kas, manuprāt, tiešām vispār nebūtu bijuši jāiekļaujam šai ziņojumā. Nu, lūk, un tieši tāpēc mēs ziņojumu rīt atbalstīt nevarēsim. Kaut gan, protams, mēs vēlamies izskaust sieviešu nabadzības cēloņus. Liels paldies tālāk, Toms Kunze. Paldies! Nu jau vairākus gadus Eiropas Savienība cīnās pret sociālo atstumtību, nabadzību, un mūsu politiskajā grupā mēs iestājamies pret jebkāda veida nabadzību. Tāpat laikā jāpatur prātā, ka sievietes lielākā mērā tiek pakļautas nabadzības riskam un izjūtas savas ādas diskrimināciju, un tāpēc ir pelnījuši īpašu uzmanību. Atsevišķas ziņojuma daļas ir vienkārši lielisks, un tās es varu atbalstīt, bet man nav pieņemami, ka rezolūcijā, kas taču ir tik ārkārtīgi svarīga, tomēr atkārtota tiek ieviest kaut kāda veida ideoloģiskas nianses, kas mums nav pieņemamas. Darbus, tirgus, politika ir jāveido tā, lai piedāvātu vienlīdzīgas iespējas pilnīgi visiem, nu, darba ziņā, uh, atalgojuma ziņā un daudzās citās jomās diskriminācija nav pieļaujama, ne pozitīva, ne negatīva. Bet jūs tāpat laikā aizmirsāt par subsidiertāts principu. Tieši tā kā kolēģi teica, arī mēs tieši šī iemesla dēļ nevarēsim ziņojumu rīt atbalstīt. Paldies, saka priekšādātāji. Un tagad došu vārdu komisāram Hilam. Debašu noslēgumā. Priekšādātāji, paldies! Iesākumā gribētu teikt paldies referentai Arēnas kundzei par sagatavoto ziņojumu dzimumu līdztiesības jomā un darba tirgū. Un, protams, ka par to, ka viņi runāja par to, kāds tam visam seks uz mūsu sabiedrību, viņi turklāt izstrādājas rekomendāciju šai ziņojumā ļoti skaidrā veidā. Un lai arī sieviešu nodarbinātības rādītājs ir pieaudzis līdz 64%, tas ir 2015. gada dati, sievietes tomēr nav pietiekami pārstāvētas darba tirgu, un līdz ar to tā joprojām ir um, situācija, kuras rezultātā sieviešu finansiālā apstākļa ir nestabilāka un vājāka nekā vīriešiem. Un līdz ar to sievietes, eh, daudz vairāk sieviešu dzīvo zem nabadzības sliekšņa nekā vīrieši. Tieši tā kā referentes tā eh, izklāsta, nabadzība īpaši aktuāla vientuļajām mātēm un vecāka gadagājuma sievietēm. Sievietes saņem zemāku atalgojumu, neret strādā eh, daļlaika darbu viņām jārūpējas par ģimeni, tāpēc rodas problēmas ar pensiju uzkrāšanu. Sieviešu pensijas ir par 40% zemākas nekā vīriešiem, un, protams, ka, nu, ir arī tādas sievietes, kurām pensijas var nebūt vistā, vispār. Pagājušā gada jūnijā padomnāts klajā ar secinājumiem par atalgojumu un pensiju starpības samazināšanu vīriešiem un sievietēm, tā lai dal dalībvalstis izv izvērtētu savas nodarbinātības un sociālās politikas Eiropas pusgada procedūras ietvaros. Pagājušā pagājušā gada decembrī komisija publicēja strateģiskās iesaistīšanās dokumentu par dzimumu līdztiesību, kurā izklāsta kopējo ietvaru Eiropas iniciatīvām, kas vērstas uz dzimumu līdztiesības uzlabošanu. Un šo prioritāro jomu ietvarā ir iekļauta sieviešu rad, darbspēj, darbā ņēmēju skaita palielināšana, turklāt eh, dažādu veidu projekti, kā padarīt sievietes finansiāli neatkarīgākas. Mēs sakojam uzmanīgi līdz šiem jautājumiem un iekļaujam tam līdzīgus jautājumus arī specifiski konkrētām valstīm izstrādātajās rekomendācijās. Kā jau jūsu ziņojumā teikts, atbilstīga darba un privātās dzīves līdzsvar izveidošana ir ārkārtīgi svarīga, lai sievietes varētu spēlēt pilnu lomu darba tirgu. Pagājušajā gadā komisija uzsāka jaunu iniciatīvu, lai uzlabotu šo darbu un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un citiem, kas rūpējas par ģimenes locekļiem. Tur iekļauta virkne pasākumu, piemēram, attiecībā uz atvaļinājumu, elastīgiem darba laika nosacījumiem, lai palīdzētu šajā situācijā. Otrs posms konsultācijām tiks uzsāts pēc neilga brīža par likumdošanas daļu šāda veida sākuma iniciatīvai. Kolēģi sniegs par to jums priekšlikumu līdz šī gada beigām. Komisijas plāns izveidot Eiropas sociālo tiesību pīlāru un ietver dzimumu līdztiesību kā pašu pamatakmeni. Pa, dokumentu projekts ir apstiprināts, tālāk vajadzīgs tālākas konsultācijas, bet tajā liekam uzsvars to, ka ir vajadzīgs sievietes vairāk iesaistīt darba tirgu. Protams, ka taisnīgums ir tas princips, kas jāizmanto šai jomā pašos pamatos. Nevienu nedrīkstam atstāt novārtā, ne par vienu nedrīkstam aizmirst. Un to atcerēsimies turpinot darbu pie dzimumu dzimumu līdztiesības īstenošanas Eiropā. Paldies! Köszönöm szépen, biztos úrnak az áru. Paldies, komisāra kungs, par šo noslēguma uzrunu.